punkts darba kārtībā ir šādu ziņojumu īss izklāsts. Rozjēras kundze ziņojums likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējs, kas darbojas sabiedrības interesēs. Un tagad došu vārdu referentei uz četrām minūtēm, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad tiek prezentēts šāds darbs, tad parasti mēs pateicamies kolēģiem par paveikto darbu. Es to labprāt darītu, bet es gribētu iesākumā pateikties Antoram Deltūram, Rafailam Alē, Ivaram Frašonam, Denijam Robēram, visiem tiem, kuri izvēlējās izdarīt drosmīgo izvēli runāt. Tas nav viegls uzdevums, jo trauksmes tēlāģiem Tas nozīmē izvēlēties taisnību, ētiku, vispārīgās intereses, un ļoti bieži šī e, izvēle ir jāizdara uz sava riska. Esmu gandarīts, ka parlaments ir sagatavojis tekstu par trauksmes cēlāju aizsardzību. Citas institūcijas ir sagatavojušas rezolūcijas eh, par šo tēmu. Turklāt eh, šajā gadījumā es domāju Eiropas padomi, kas ir 2014. gadā pieņēmas rezolūciju ar standartiem, uz kuriem mēs esam balstījušies. Es tikko nosaucu Antuānu Deltūru un Rafaelu Alēvu un norādīšu, ka parlaments nereti aicinājis aizsargāt trauksmes cēlājus, un tas notika tīpaši pēc luks līdz lietas. Pēc tam tika izveidotas taks viens un taks divi īpašās komitejas. Mēs pateicāmies Antonam Deltūram un Rafēlam Alē, piešķirot viņiem Eiropas balvas, bet šodien Antoans Deltūrs un Rafaels Salē ir notiesāti ar nosacītu brīvības apņemšanu. Mums ir jāapzinās, kāda ir Eiropas eh, pilsoņu ikdiena cīnoties pret eh, nodokļu nomaksu, bet manis nosauktie abi cilvēki šodien ir notiesāti. Tāpēc eh, Parlaments tiek aicināts pieņemt tekstu, kas nodrošina trauksmes cēlāju aizsardzību, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību. Tīpaši mēs piedāvājam un konkrēti piedāvājam plašu definīciju trauksmes cēlājiem, ko varētu attiecināt gan uz algotiem darbiniekiem, konsultantiem, eh, strādājošajiem, kuri, eh, kur sniegtā informācija atklāj Eiropas vispār ģenerālajām interesēm būtisku informāciju. Kāda veida aizsardzība tiks nodrošināta trauksmes cēlāģiem? Mēs zinām, ka nereti. Mēs tiekam pakļauti spiedienam, dažkārt pat represijām, un ir skaidri jānorāda, ka šādas represijas ir krim, kriminalizējamas Un jānodrošina, ka viss skaitījums, kas tiek nodarīts trauksmes cēlājiem, tiek atlīdzināts. Mēs esam paredzējuši juridiskus, arī finansiālus pasākumus, ja tas ir nepieciešams, jo nereti šeit ir runa par uh, degradētiem dzīves apstākļiem, zaudētu darbu, e, nepieciešamību izpārdot īpašumus, e, dzīves vietu, kā arī nereti var būt nepieciešama psiholoģiska palīdzība. Jo šeit ir runa par stāšanos pretī organizācijām, kurām ir lielas iespējas finansiālas, lielas iespējas izdarīt spiedienu. Un, lai varētu līdzsvarot šo spēku samēru, mēs esam pievērsuši tam, lai darba devējs nodrošināt nepieciešamās garantijas, ka netiek veiktas represijas pret strādājošo. Mēs vēlamies, lai tiktu izveidotas neatkarīgas lēmēji iestādes, kas varētu konsultēt un uzņemt e, trauksmes cēlāju nereti. Viņiem ir jāstājas pretī spēcīgām organizācijām, un šāds neatkarīgu organizāciju tīkls kas varētu nodrošināt koordināciju un kādu iespēju prasību celšanai būtu ārkārtīgi nepieciešams. Tāpat nosaukšu vēl vienu gadījumu, kas ir aktuāls vi visi tie, kuri vērsās pret eh, Monsanto, kuri nosodīja glifozāta lietošanu, kuri vērsās Nacionālās slimniekstādēs un kuri netika sadzirdēti. Tāpat es gribētu pasvītrot eh, visai nicināmu iniciatīvu no šī pašas eh, sēžu zāles pretējās puses kolēģiem, kuri ir gatavi aizstāvēt eh, trauksmes cēlājus, bet liekt viņiem piekļuvu presēji. Es uzskatu, ka vissmagākajos gadījumos, kad ir runa par korupciju, par līdzekļu novirzīšanu, izšķērdēšanu, mēs zinām, ka šo gadījumu sakarā ir jāuzrunā prese. Un kāpēc gan atcelt aizsardzību trauksmes cēlājiem eh, gadījumos, kur tiek iztirzāti presē. Tas nozīmē iznīcē, iznīcināt izmeklēšanas žurnālismu avotu. Tas ir īpaši nožēlojami, it īpaši rīt, eh, ņemot vērā to, ka rītdien mēs apliecināsim cieņu Dafnei Karuanai Galicijai Es ceru, ka kolēģi apzinās to, cik šis jautājums ir nopietnas un būs klāt rīt uz balsojumu pulksteni 12. Paldies Virģīnijai Derozierai. Un tagad mēs pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmais runātājs Mihēla Fajdrovs. Ko ir za udelení slovā, dāmas? Paldies, priekšētāji, dāmas un kungi. Es piekrītu ka ir nepieciešams tiesību ietvars, lai aizsargātu trauksmes cēlājus, tīpaši nacionālajā līmenī. Šie cilvēki, trauksmes cēlāji, kuri izlēmi atklāt slepenu informāciju par nelegālām aktivitātēm, palīdz cīnīties ar krāpšanu, uh, nodokļu nenomaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļu nomaksas attiecībā uz regulējumu Eiropas līmenī tomēr jābūt piesardzīgiem, it īpaši domājot par anonimitātes jautājumu. Mums vairāk būtu jārunā par slepenību, jo kādam jau jāzina, kas šie cilvēki ir. Protams, tas ir īpaši ir jā, jāzina atbildīgajām iestādēm. Mums ir jāatbalsta trauksmes cēlāji. Pārliecinoties, ka mēs parādām, ko mēs iegūstam no viņu sniegtās informācijas. Līdz ar to tiesības aizsargāt trauksmes cēlējus ir svarīgi, bet Eiropā mums ir jāaizsargā arī nacionālais ietvars un jārīkojas ļoti piesardzīgi. Paldies! Fords kundze lūdzu. Trauksmes cēlā ir ļoti nepieciešama aizsargāt publiskās intereses, ietaupīt valsts naudu un nodrošināt caurskatāmību un integritāti sabiedriskajā dzīvē. Ņemot vērā pēdējos skandāls un īpaši pēc slepkavības, uh, pagājušajā nedēļā, kad tika nogalināta Dafne Karona Kalicija, ir svarīgi nodrošināt visā Eiropā aizsardzības plānu. Aizsargājot trauksmes cēlājus, mēs aizsargājam arī žurnālistus un viņu informācijas avotus, mēs aizsargājam NVO un brī, runas brīvību, mēs aizsargājam patiesību. Man ir prieks un lepnums, ka mana grupa ir rīkojusies tik aktīvi, lai veicinātu Eiropas darbību attiecībā uz trauksmes cēra aizsardzību. Un liels paldies manai kolēģei Virģīnai Rozierai par ieguldīto darbu. Demokrātija brīvā pras, prese augstie etiskie standarti gan privātajās, gan publiskajās organizācijās. Lūk, tās ir vērtības, ko mēs aizsargājam, aizsargājot trauksmes cēlājs. Mums ir uz to jāuzstāj īpaši tad, kad mēs saskaramies ar centieniem uh, atšķaidīt šīs, eh, šī ziņojuma saturu, ko veids citas grupas, piemēram, EPP, un mums parlamentā būtu jāuzņemās vadošā loma nodrošinot caurskatāmību, nevis jāizvelk aizskari un jāizcer durvis. Paldies! Marijas kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Laikā, kad Eiropā ir miljoniem cilvēku bez darba, kuri dzīvo nabadzībā un ir milzīgi valstu parādi, ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs cīnītos pret tādām lietām kā nodokļu nenomaksāšana vai izvairīšanās no nodokļu nomaksas, un, protams, trauksmes cēlājiem ir ārkārtīgi būtiska loma šajā darbā sniedzot informāciju un atklājot skandālus, ka tie ir notikuši. Protams, tādēļ ir arī šiem cilvēkiem jānodrošina aizsardzība, lai viņi tiktu pasargāti no iespējamām represijām. Viņiem situācija ir ārkārtīgi smaga. Piemēram, Lagarda saraksts, iespējams, jūs atceraties, bija šis saraksts ar cilvēkiem, kas izvairījās no nodokļu nomaksas Grieķijām. Eh, šāda informācija sniedz lielu labumu, un tādēļ ir svarīgi, lai trauksmes cēlāji tiktu pasargāta, jo neaizmirsīsim, kāda veida informāciju viņi sniedz, un viņiem būtu jāsniedz, jānodrošina arī ekonomiskā palīdzība, lai pārliecinātos, ka trauksmes cēlāji arī nākotnē atklātu lietas, kas ir sabiedrības interesēs. Jakovčič kungs lūdzu tālāk. Paldies, priekšētāji kungs, trauksmes cēlāji ir nepieciešami un viņi ir pilnībā jāaizsargā no mūsu puses. Es pateicos referentei un visiem, kas ir iesaistījušies šī lieliskā dokumenta izstrādē. Ir pēdējais laiks, lai tāds būtu pieņemts, domājot par brīvību un demokrātiju. Mēs parasti esam eh, pirmrīdnieki, bet šī jautājumā šķiet esam iepalikuši. Bet tagad mēs varam virzīties uz priekšu ļoti ātri pateicoties šim dokumentam. Es atceros pāris piemērus no Horvātijas. Tajā bija ārkārtīgi zināms piemērs, kurā trauksmes cēlājs Horvātijas naftas nozarē ENA uzņēmumā šī sieviete rīkojās valsts interešu vārdā. Tādēļ es vēlos paust savu atbalstu šim priešlikumam, jo esmu pārliecināts, ka tas atvieglos uh, situāciju trauksmes savājiem, ja Eiropas parlaments paudīs savu atbalstu. Paldies! Tā, lūdzu, Flanagana kungs. Pietiek tikai tukši runāt, tad, kad mēs runājam par tauksmes cēlēm. Visi saka, ka šie cilvēki ir lieliski, drosmīgi, eh, izcili, bet tikai tad, kad izveidojas situācija, kurā cilvēkiem Nav jābūt drosmīgiem, lai viņi varētu kļūt par trauksmes cēlēju, kur tā kļūst par normu, būt par trauksmes cēlēju. Tad mēs varēsim teikt, ka mums viss ir izdevies, jo šobrīd ir jābūt īpašam cilvēkam, lai kļūtu par trauksmes cēlēju. Piemēram, manā valstī par tādu kļūstot, jūs būsiet tas, kuram būs par sevi jāsatraucās, jūs zaudēsiet darbu, jūs tiksiet garīgi sagrauz. Es esmu to pieredzējis tik daudzos gadījumos, Manā valstī ir bijuši gadījumi, kad eh, trauksmes cēlāja policija ir nepatiesi apvainoti pedofīlijā. Mums ir bijuši policisti, kuriem pie durvīm ir piekār, piekārtas žurkas tādēļ, ka viņi ir izrunājušies. Mums ir šiem cilvēkiem jāpalīdz, vai arī jāsaka viņiem lūdzu, neko nesakiet citādi, jūsu dzīve tiks iznīcināta. Nu, es ceru, ka ar šo labo iesākumu lietas mainīsies. Liels paldies, Flanagan kungs. Tālāk Kaputo kungs lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Gadiem ilgi trauksmes cēlāju loma atklājot mm, sabiedrisko interešu pārkāpumus, uh, ir bijusi redzama kā virkne dažādu skandālu saistībā ar veselības aprūpi, nodokļu nenomaksu un tā tālāk. Šie cilvēki ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, lai aizsargātu sabiedriskās intereses. Diemžēl viņiem nodrošinātā aizsardzība ir nepietiekama vai arī pārāk sadrumstalota, lai būtu iedarbīga Eiropas Savienības ietverā. Mums ir starptautiski standarti attiecībā uz trauksmes cēlāju aizsardzību, un mums būtu jābalsta Eiropas Savienības tiesīgā nolikti uz šiem standartiem. Ņemot vērā šos tiesību aktus, mums būtu jādefinē trauksmes cēlāji pietiekami plaši, lai iekļaut pēc iespējas vairāk uh, cilvēku, tostarp arī publiskajā un sabiedriskajā uh, sektorā. Jāiekļauj arī pašnodarbinātie un konsultanti. Dafne Koruana Galicija, kuru devē arī par mis Wikileaks parād, pierādīja, cik ļoti ir nepieciešams aizsargāt šādus cilvēkus. Paldies, Mūlis Kaut Katokums, lūdzu. Paldies, priekšētā. Kā Muskovičs kungs informē mūsu komiteju pagažnē, Eiropas parlaments ir uzņēmis vadošo lomu Eiropas institūcijas starpā cīnoties ar izvairīšanos no nodokļu nomaks un naudas atmazgāšana. Bet tas ir iespējams tikai pateicoties lakslīgas trauksmes cēlājiem, kur darbības rezultātā ir izveidots vairākas īpašas komitejas. Dafne Karona Galīcija, kur tika nogalināta automašīnas sprādzienā, arī liecināja mūsu komitejai par to, kā notiek ar nodokļu jautājumiem starp bagātniekiem Maltā. Šie drosmīgie cilvēki sniedz mums informāciju par to, kā rīkojas negodīgi cilvēki, kā viņu rīcības satricina demokrātijas pamatus, kā cilvēks sāk zaudēt tā ticību. Viens no viņiem tika atzīts par vainīgu un tik, tikko netika ieslodzīts, un otra tika nogalināta. Tas parāda, cik ļoti ir nepieciešama aizsardzība, cik daudz korupcijas joprojām nav atklāta tādēļ, ka tie, kas par to zina, baidās par to runāt. Tiesība akts, ko piedāvā parlaments, nodrošināt trauksmes cēlājiem nepieciešamo aizsardzību. Paldies! Kiničī kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji kungs. Panamas dokumenti, Wikileaks, Lakslīgs, tie ir tikai jaunākie skandāli, kas ir atkailinājuši šo nodokļu izvairīšanās un korupcijas tīklojumu, un to mēs esam ieraudzījuši tikai patei, uzticoties cilvēkiem, kuriem pietika drosme atklāt informāciju par šīm kriminālajām darbībām. Parlaments vismaz ir sācis domāt par to, cik svarīgs ir šis jautājums, skatoties uz atšķirībām dalību valstu sistēmās. Dažās no tām trauksmes cēlāji netiek vispār aizsargāti vai paši tiek apsūdzēti savu darbību rezultātā. Paldies Rozieras kundzei, kur ar savu darbu ir parādījis, ka ir nepieciešams tiesiskais ietvars ar minimāliem standartiem, lai harmonizētu šādus gadījumus un aizsargātu trauksmes cēlājus, izmantojot piemērots institūcijas un tiesību aktus, atzīstot, ka viņiem ir svarīga loma aizsargājot sabiedriskās intereses. Paldies, Kiničī kundzei. Masimo Kastaldo kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāja kungs runājot par trauksmes cēlāju aizsardzību, tas nozīmē, ka mēs runājam par īstu uzbrukumu korupcijai un atbalstu caurskatāmībai. Mēs, mēs redzam, ka dažādās valstīs ir dažādi tiesību akti šī jautājumā. Eiropā ir valstis, kas ļoti labi aizsargā savus trauksmes cēlājus, un citās valstīs paši trauksmes cēlāji nonāk uz apsūdzēto soli šai aizsardzībai nevajadzētu būt tikai tā uz papīra, tai ir jābūt patiesai un jēgpilnai. Arī anonīmiem trauksmes cēlājiem būtu jābūt iespējai sniegt informāciju un arī viņi būtu jāaizsargā no represijām. Uh, ir tikpat arī nozīmīgi uh, apvērst pienākumu pierādīt šos nodarījumus. Tad, kad runājam par diskriminējošu uh, darbību, tad trauksmes cēlājiem nebūtu jāpierāda, ka viņš ir rīkojies atbilstoši. Uzņēmumam ir jāpierāda, ka viņi neveic šādus noziedzīgus nodarījumus. Lūk, kā būtu jārīkojas, ja vēlamies tiešām nodrošināt aizsardzību trauksmes cēlējiem. Pretējā gadījumā mēs, mēs ar savu ļāvo klusumu tikai kontrastēsim pret viņu drosmīgo rīcību. Paldies! Lerners kundze, lūdzu. Meitä on järkyttänyt maltalaisen rohkea journalistin viikko sitten. Paldies, priekšsēdētājs. Pirms vienas nedēļas tika nogalināta žurnāliste Dafne Karuana Galisija, kurā bija atklājusi korupcijas un līdzekļu izšķērdēšanas gadījumus. Tas mums vēlreiz pierāda to, cik nozīmīgi ir aizstāvēt trauksmes cēlājus. Ir skaidrs arī, ka mazajiem vidējiem uzņēmumiem jādod iespēja korekti darboties vietējā tirgo gan fiskālā līmenī, gan atbilstoši apkārtējās vidas noteikumiem. Mums ir jādod iespēja spēja no, paredz, garantēt drošību šīm personām, kuras denuncē citu cilvēku izdarītus noziegumus. Paldies! Nākošais runātājs Rūža Tomāšiča. Paldies, priekšsēdētājs! Trauksmes cēlāji ir ļoti nozīmīgi ikvienā sabiedrībā Tie ir cilvēki, kur riskē ar savu labklājību sabiedrības interešu vārdā. Sabiedrības nereti ir nepietiekami pateicīgs šiem cilvēkiem par viņu nesto upuri, tāpēc ir nepieciešams aizsargāt trauksmes cēlājus, mudināt iedzīvotājus atklāt informāciju, bez, kas ir uh, sabiedrības interesēs bez jebkādas svārstīšanās. Es atbalstu tādu valsts likumdošanu, kurā ikvienā dalībvalstī ir jāparedz absolūta trauksmes cēlāju aizsardzība ar likumu. Bet tas nav iespējams, jo, ja mēs nedosim iespēju pretēju pusē meklēt aizsardzību, tad mēs varam aizstāvēt to pusi, kurai nav taisnība. Par šiem jautājumiem ir jālem tiesai. Paldies, nākošais runātājs deputāts Epitidējos. Paldies, priekšsēdētāji. Publiskajā sfērā, tieši tāpat kā valsts sekt, eh, privātajā ir personas, kuras īsteno nelegālas, nelikumīgas aktivitātes, nodokļu nenomaksu, eh, krāpšanos, korupciju, un tas vēl tikai pasliktina esošo korupcijas stāvokli. Ir cilvēki, kuri ziņo par, šiem, par šīm darbībām, bet nereti viņi kļūst par upuri savām darbībām, tiek draudēts viņu ģimenēm, tuviniekiem. Tie ir trauksmes cēlāji, kuri ir atbalsts valstī funkcionēt, un tādā veidā valstī nāktos tos aizstāvēt un paredzēt pasākums, kuri varētu veicināt vēlmi ziņot par nelikumīgām darbībām. Bet būsim piesardzīgi, lai mēs nesāktu nodarbotos ar difināciju. Mēs, mums ir jāvēršas, mums ir jāparedz aizsardzību trauksmes cēlājiem un nevis personām, kuras savu interešu vārdā vēlas ziņot pār citu personu. Paldies, un tagad komisijas vārdā komisārs Avramopulus. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es vēlos pateikties referentiem par sagatavoto ziņojumu. Šis ir ļoti nozīmīgs devums mūsu debatēm. Komisija uzskata, ka trauksmes cēlāju aizsardzība palīdz atklāt nopietnus likuma pārkāpumus, kuri pretējā gadījumā būtu grūti identificējami. Trauksmes celšana ir savlaicīga darbība, kas ir nepieciešama, lai varētu efektīvā veidā nodrošināt likuma darbību un aizstāvētu sabiedrības intereses. Pasvītrošu to, ka Mums ir jāsargā atbildīga trauksmes celšana, kuras nolūks ir aizstāvēt sabiedrības intereses. Mums ir jāņem vērā arī tiesības uz aizsardzību otrai pusē. Un jautājums ir par to, kā vislabāk šo mērķi sasniegt un ko mēs varam darīt Eiropas Savienības līmenī. Kā jūs zināt, komisija pabeidz vērtējumu šādām Eiropas darbību apjomam. Mēs esam saņēmuši ap gandrīz vai seši tūkstoši atbilžu, no kurām ļoti daudz to ieinteresēto pušu organizācijām diskusijas eh, un saturs ir pieejams tiešsaistē, bet nu, uzreiz gribu norādīt savu atbalstu trauksmes cēlāju aizsardzībai. Ir jāpārdomā, kurās jomās visvairāk Eiropas Savienība var aizsargāt trauksmes cēlājus, un pirmkārt tā ir cīņa pret krāpšanos un korupciju. Otrkārt, cīņa pret nodokļu nenomaksu. Arī vidas aizsardzība un, visbeidzot, sabiedrības drošības un veselības aizsardzība. Mēs komisijā šajā sakarā esam pasūtījuši ārējo pētījumu tai skaitā mērķiecīgas konsultācijas ar nacionālajām lēmējiestādēm. Komisija lems par turpmākajām darbībām nākošā gada pirmajā pusē, un šajā sakarā jūsu ziņojums nāk ļoti savlaicīgi un piedāvātie risinājumi tiks ņemt vērā mūsu darbā. Paldies! Thank you. Dziękuję bardzo liels! Ar to mēs beidzam debatas, balsojums.